Un liels paldies jums, ka jūs pieminējāt to, un mēs tiešām šovakar dzīvosim sērās. Paldies! Es domāju, ka visi pakavēsies domās pie šī pētīgā notikuma, un mēs paudīsim savu solidaritāti ar tiem, tiem, kurus šis notikums tieši skār. Un tad mēs pārējām uz nākamo debašu punktu. Tā ir viceprezidentes deklarācija par Eiropas Savienības un Krievijas samitu, un es dodu vārdu atkal Aštons kundzei. Paldies, priekšsēdus kundze. Vai es varētu arī nosūtīt savu līdzjūtību caur de Kaisers kundzi tiem, kas ir zaudējuši tuviniekus šajā briesmīgajā notikumā Liežā? Priekšsēdus kundze pateicos par iespēju runāt par uh, ES Krievijas galviņa sanāksmi, kas, kā deputāti zina, notiks Briselē sākot no rītdienas pēcpusdienas. Sacīšu dažus vārdus. Um, par vēlēšanām, kā godātie deputāti zini, parlamenta uh, vēlēšanas, valsts domas vēlēšanas notika 4. decembrī. Uh, runājot par gatavošanos vēlēšanām, es paudu Krievijas pusē dažas bažas, īpaši par ierobežojumu attiecībā uz politisko plurālismu. Uh, Un šodien var sacīt, ka vairākas opozīcijas partiju eh, nepielaišana um, pie vēlēšanām ir viens no galveniem trūkumiem šajās vēlēšanām. Mēs dzirdam arī uh, eh, ziņojums par precedūras pārkāpumiem, mēdīju uh, neutralitātes trūkumu, uh, polit politisko partiju un valsts nodalīšanas uh, eh, nepietiekamību. Esmu arī nobežīsies par uh, protestētā aizturēšanu, uh, uh, kā arī par vardarbību pret aktivistiem, žurnalistiem un novērotājiem. Tomēr uh, plašās demonstrācijas nedēļas noliek Rīvīlā notikušas galvenokārt mierpilni, par to varam priecāties. Uh, esmu uh, priecīga, ka prezidents Medveģevs ir devis rīkojums izmeklēt visas uh, Mm, pārkāpumus un likumdošana eh, attiecībā uz vēlēšanām Krievijā eh, arī garantē šādas tiesības. Mēs prasam tās ievērot. Pierādījumi jāizvērtē. ESAO, ANO un eh, citas organizācijas drīzumā savus um, gal ziņojums publicēs, ir jānodrošina tas, lai būtu e, gl, noritēt gludi un godīgi martā prezidents vēlēšanas. Mums arī jā. E, um, nodrošina tas, ka uh, protestētāji varētu savus iebildes paust brīvi. Uh, Vētāji ir pauduši savu attieksmi pret korupciju, uh, politisko brīvību trūkumu, ekonomisko uh, situāciju, balsojot par citām politiskām partijām un samaznot uh, vadošos uh, vienotās Krievijas um, Eh, atbalstu no 64 samazinot līdz mazāk kā 50%, un tas viss nav palicis nepamanīts. Prezidents Meģveģevs un premjers Puķins ir to atzinuši. Eh, kā jau sacīja Jūlijā, eh, Krievijas liktenim vajadzētu būt Krievijas tauts un to izveļu rezultātā Eiropas saimnība. Uh, nav tikai novērotājs. Mēs eh, esam cieši saistīti ar Krieviju vēsturiski un savādāk. Eh, es un Krievija var arī būtiski ietekmēt konflikta situācijas daudzās citos pasaules reģionos. Eh, tādēļ mēs vēl varam ietekmēt tātad arī ANO, ESO e un citu organizāciju notikums. E, mēs vēlamies Krievijas e, pilnu integrāciju e, starptautiskajās organizācijās un pilsoņu brīvību tālāk attīstīšanu. Galvenā sanāksmē pagājušā ir bijuši daudz re, pozitīvu rezultātu. Un tagad izteikšos par Krievijas iestāju PTO, par ko tiks pieņems lēmums, acīm redzot, piekdien Ženēvā. Krievijas uh, Būdam Krievijas vislielākais tirdzniecības partners eh, eh, ar lielu atstarpu, mēs 18 gadu ilgušās sarunās esam svarīgs partners. Sanāk, esmu bijusi tirdzniecības komisāra un man ir savu personīgā pieredze šo procesu. Eh, Krievijas iestāja PTO atvērs vēsturiski jaunu nodaļu mūsu attiecībās, tā pavērs jaunas iespējas um, Eh, investīcijām Krievija, kā arī pie, eh, padaros saistījušas attiecībos Krievijas starptautiskos tirdzniecības noteikumus eh, un arī dos jaunu stimulu sarunām par jaunu ES Krievijas tirdzniecības nolīgumu. Attiecībā uz vīzām un mobilitāti prezidenti apstiprinās uh, Eh, kopīgi soļu eh, pasākumu eh, pakotni bezvīzes ceļošanas virzienā, bet tas viss var notikt tikai ievērojot robežu drošību un pamatiesību ievērošanu. Labāk mobilitāte ļaus cilvēkiem kontaktēt tieši vienam ar otru, tuvinās mūsu kultūras, biznesa un vērtību jomā. Un visbeidzot, modernizācijas partnerība, uh, ir ritpilnās parā. Jauna projekta top, eh, galiņa sanāksmē mēs atkal uzsvērsim to, ka modernizācija, eh, ja sakās ne tikai ar tehnoloģiju, bet arī ar pilsoņu tiesībām, pilsoniskās vajadzības iesaistīšanu un vienodiem eh, spēles noteikumiem visiem uzņēmumiem. Pabeigšu ar dažiem vārdiem par ārpolitiku. Krievija ir es viens no lielākajiem partneriem. Es regulāri tiekos ar Sergeju Lavrovu, lai rastu kopīgu pieeju eh, steidzamiem starptautiskos politikas jautājumiem. Visamā eh, ir panākumi, bet dažos jautājumos arī mums viedokļi atšķirās. Viens tāds piemērs ir Sīrija, eh, par ko neapšaubām runāsim galviņu sanāksmē. Mums arī ir jāuzlabo sadarbība attiecībā uz ieilgušiem iesaldētiem konfliktiem, attiecībā uz Piedņestru mums, eh, esam, eh, mums ir izdevies ats, iekustināt no jauna 5 plus 2 sārunas arī attiecībā uz eh, Kalnu Karabahu, kurā Minsk grupā Krievija piedalās. Esmu apmeklējis Dienvidu Kaukās pagājušā mēnesī un esmu nomžīsies par to, ka sārunas uh, virzās lēnas un spriedzi ir jūtam. Mums ir jāturpina arī prasīt no Krievijas eh, kustība attiecībā uz Gruziju, kur eh, ir jāīsteno 28. Eh, gada augusta un septembra nolīgums nobeigumā mums ir plaša sadarbība Krievija, kas atspoguļojas gan mūsu ekonomiskajā, gan uh, cita veida sadarbībā, un mūsu intereses tiešām daudzos jautājumos ir uh, līdzīgas. Uh, atsakoties no tirdzniecības uh, ceļošanas barjerām, uh, pavērsies vēl jauns iespējas mūsu pilsoņiem un sadarbība tikai pastiprināsies. Mēs vēlamies, lai es un Krievijas attiecības būtu virzītājs modernizācijai šajā valstī uh, gan ekonomiskā, gan politiskajā plāksnē. Paldies, un tad es dodu vārdu Kēlam kungam no Tautas partijas, kurš runās divas minūtes. Paldies! Cienītā augstā pārstāvi. Es domāju, ka šis brīdis ir ļoti svarīgs. Un tieši pirms Eiropas Savienības un Krievijas samita ir ļoti mainījusies Krievijas iedzīvotāja attieksme pret notiekošo. Un es domāju, ka vissvarīgākās pārmaiņas ir notikušas tieši Krievijas iedzīvotāju prātos. Viņi vairs nav tik apātiski un vien, vienaldzīgi pret politiku, un tagad viņi aktīvi piedalās vēlēšana uzraudzībā. Viņi protestē pret vēlēšana rezultātu sagrozīšanu. Otrkārt, mums ir jāievēro arī tas, ka Puķina partija ir, vairs nav vairākumā. Pagājuši nedēļ satiekot Krievijas opozīcijas līderus, līdz ar Gaspārovu Briselē, ir skaidrs, ka šie, te, pat, šie 49% nav īsts rezultāts, un patiesais rezultāts varētu būt daudz zemāks. Bet jautājums, ko tas nozīmē Eiropas Savienībai? Ko mums darīt? Kā mums palīdzēt atjaunot Krievijā demokrātiju? Domāju, ka parastā attieksme šeit neies cauri, kā Krievijā Šercaus kundze norādīja, Krievi Krievu stils ir bijis tāds, ka viņi izlieks, ka viņiem ir demokrātija, un Eiropas līderu stils ir izlikties, ka mēs tam noticam, bet šis laiks nu ir pagājis, un mums ir jādara, jārēģē tāpat, kā mēs reaģējam uz arābu pavasari. Var pienākt arī Krievijas pavasars, un tas mums ir jāņem vērā. Tā tad es lūdzu jūs augstā pārstāve nodot šo vēsti Krievu partneriem, paziņot viņiem, ka mēs demokrātiju uztveram nopietni un ka mēs ar nopietnību izturamies pret Krievijas iedzīvotāju viedokļu maiņu un arī līderiem jāmaina savs darbības stils, un to starp te vajadzētu paredzēt ierobežojumus kas attiektos uz ierēģiem, kas ir vainīgi dažādos pārkāpumos un vēlēšanu sagrozīšanā. Vārds ir dots Sobats kungam. Paldies, priekšsēdus kundze, augstā pārstāve. Um, mums ir gaidāms svarīgi galaņa sanāksme. Divi iemesli dēļ galvenokārt. Pirmkārt, eh, par dialogu. Uh, par līderību Krievijā un enerģijas dialogu, PTO iestāju, vīzu liberalizāciju un partnerības un sadarbības nolīgumu, eh, ar ko mums vajadzētu strādāt tālāk, un es ceru, ka mēs varēsim tādu jaunu startu eh, redzēt šajā jautājumā, bet ir arī jārunā par nu pat eh, pieminētiem jautājumiem, ko arī jūs pieminējat skaidrs. Paldies arī par jūsu skaidro nostāju, ka augstē pārstāvis. Domāju, ka Krievijas tauta ir parādījusi savu briedumu, nevēloties vairs pieņemt viss, kas nāk no Kriev, eh, Kremļa vai no uh, Krievijas baltā nama. Es domāju, mums ir jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, kas cenšas pārliecināt politisko eliti, ka atvērta, demokrātiska pieeja ir daudz pareizāk, un tieši tāda mums būtu arī jārunā Kā mēs savā rezolūcijā sacījām un kā jūs augstāk pārstāv sacījāt, komisijai, ko Medveģa kungs ir izveidojis, ir nopietni eh, atvērti un godīgi jāizvērtē šie, šie pārmetumi. Ar Fleckensteinu kungu kopā es biju nevaram sākumā Krievijā un jau tādī brīdī mēs redzējām, ka būs eh, būtiski trūkumu vēlēšanu eh, izpildē. Un es ceru, ka šī pārbaude dos reāls rezultāts. Es kopā ar ārlietu komitejas ierosinājis, lai janvārī notiktu uzklausīšana e, parlamentā ar e, oficiālām partijām, ar neoficiālām, ar pilsoniskās savienības pārstāvjiem, lai mums būtu reāls skats uz situāciju, un tad es gribētu e, tagad mūsu rezolūcijā nesacīt, neprasīt vēlēšana atkārtošanu. Pagaidīsim, paskatīsimies detaļas fakts, varbūt mēs šādu rezultātu e, nonāksim, varbūt pat Medveģevas e, komisija nonāks pie tāda e, rezultāta, ka dažos reģionos jāatkārto vēlēšanas, bet būsim piesardzīgi pirms mēs steidzamies ar secinājumiem. Paldies, Svobodas kungs, tagad vārds Oilānas kundzei divas minūtes primary... Augstas pārstāvs kundze galvenais jautājums saistībā ar ES Krievijas attiecībām ir e, šo vēlēšanu leģitimitāte, ņemot vēlā sākotnējos secinājumus, ko ir izdarījuši uzraudzīšanas organizācijas, jaunievēlētās valsts domes leģitināti ir apšaubām. Valstu viltošana liekt liekšana vairākām opozīcijas partijām reģistrēties nozīmē, ka Krievijas iedzīvotājiem nebija iespēja godīgās vēlēšanās izvēlēties savus pārstāvjus. Tāpat kā daudz Krievijas iedzīvotāji, es neticu prezidenta Medvēģeva solījumiem pārbaudīt e, vēlēšanu rezultātu ticamību. Vai arī Krievija ir un būs Eiropas Savienībai būtisks partners, mūsu ekonomiskās intereses nedrīkst aizainot eh, demokrātijas principus, uz kuriem ir būvēta Eiropas Savienība. Tādēļ Eiropas Savienība vajadzētu dot rūpīgi padomu par to, ka uh, sadarboties ar valdību, kas nav saņēmusi mandātu no savas uh, val, tautas. Ideālistiskā pieeja, ka mēs varētu neļaut Kremlim pārvērst Krievi par autoritāru valsti, acīm redzot, nav patiesa. Patiesība ir tāda, ka Putins ar saviem draugiem Kremlī ignorē mūsu augsturētās vērtības. Es aicinu pārstāvi uzstāt, ka visi mierīgie demonstrētāji, kas ir arestēti, tiktu atbrīvoti. Otkārt, Krievijas varas iestādēm jāatgādina, kādas ir tos starptautiskās saistības, it īpaši ņemot vērā, ka viņi ir dalībnieki ECO un Eiropas padomē. Viņiem ir jāsarīko jaunas vēlēšanas. Tiesu vārds ir dots Šulc kungam divas minūtes. Priekš, Priekšsēdus kundze, eh, augstās pārsās kundze, es Krievijas galvenī sanāksmi šodien notiek saspringtā eh, izšķirošā situācijā. Mūsu modernizācijas partnerības veiksme. Uh, Un jēga būs atkarīga no tā, vai Krievijas valsts var būs gatava ar pašu ar savu tautu šādu modernizācijas partnerību e, vienošanos slēgt. Demokrātija, pilsoņu tiesības ir jāievēro. Krievijas NVO Golos uh, ir paudus, ka e, Dums vēlēšanas bijušas manipulētas ļoti lielā apmērā un vēlēšana rezultātu vēlošana viltot. Uh, pēc visu, ko zinām, eh, vienotā Krīvija nav gūs eh, vairākumu vēlēšanās. Desmit tūkstošiem cilvēki ir pret to protestējuši, viņi vēlas reāls vēlēšanas un opozīcijas partija pielaida. Eh, pat Mihails Gorbačovs, kas līdz šim ir bijis atturīgs ar kritiku pret Puķinu, ir prasījis vēlēšanu rezultātu atcelšanu jaunas vēlēšanas. Mums būtu nedrīkstētu tikai noskatīties, raudzīties vai opozīcija izdosies savas prasības īstenot, viņu e, drosme e, prasa jaunu pieeju. Mēs nevaram tikai, e, mēs nevaram cerēt uz e, to, e, ka tie, kas viltoja vēlēšanas, viņas tagad izvērtēs. Ko mēs gaidām no e, tāda prezidenta Medveģeva, kurš e, šī bijis e, Puķina pakalpiņš, kurš visu to zina, bet neko nedara pret vēlēšanu re, e, viltotājiem e, un pat e, draud tiem e, gubernatoriem, kā kas nav eh, vajadzīgos rezultātus sasnieguši. Um, visi šie reformu solījumi eh, ir līdz šim izrādījušies velti, eh, bet tad, ko mēs gaidām no Puķina, kurš ir izracis veco KGB revolveri ar apgalvojumu, ka ASV esot šos protestus organizējis. Viņš ir organizējis gadiem ilgi pilsoniskās sabiedrības prasības, kurš vēlas diktēt demokrātiskos procesus. Tādēļ ja Eiropas Savienībā nevajadzētu tā kā parasti prasīt e, e, rātni e, situācijas izmeklēšanu un legāla opozīcija šo, ja ļaut situāciju padarīt maigāk, mūsu grozījumam lūdzu jūs atbalstīt. Paldies, atsakdots Migāļska kungam vienu minūti. Paldies. Priekšētā kungs, cienītu komisāru, paldies, ka jūs uh, atgādināt mums, ka Krievija ir izpildījusi savus kritērijus sešu dokumentu pakotnē un saistībā ar Sarkozī plānu. Paldies, ka jūs to pieminējāt. Es vēlētos atzīmēt vēl sekojošo. Proti tas, ka mēs nevaram pieņemt šo nedemokrātisko vēlēšanu rezultātu un tas, ka pilsoniskā sabiedrība ir pamodusies, par to runāja Kēlan kungs, Svobods kungs, Šulc kungs, un var atzīmēt, ka mums ir jābūt ļoti apņēmīgiem un nepiekāpīgiem šai jautājumā. Atmodu Krievijā ir jāatbalsta mums ir jāatbalsta. Un, lai cik svarīgs politiskais un tirdzniecības partners Krievija mums nebūtu, mums tas ir jādara. Un viss parlaments jūs atbalsta viennozīmīgi. Paldies, vārds tiek dots Šolts kungam. Paldies, priekšsēdz kundz. Stratēģiskā partnerība nozīmē interešu izlīdzināšanu, dzīves līmeņu jāizlīdzinās eh, strateģiski izaicinājumi jārisina kopā. Strateģiski partnerība nozīmē arī eh, priekšplānā izvirzīt to, kas mūs vieno, bet arī jāpanāk konkrēti rezultāti. Arī politiskie lēmpieņemšanas procesi ir jāpadara caurskatām, tajā skaitā arī jābūt skaidrībai par vēlēšanu rezultātiem. Nekas nav iespējams bez kopīgās drošības, bet nav saprotams, kāpēc kopīga drošība netiek kopīgi celta diskusijas priešlikumi ir izskanējuši un tie ir arī uz ES galda. E, Galvī sanāksmē par tiem jārunā. Ir jābūt konkrētām norunām, kā e, bruņošanās izdevums var e, novadīt modernizācijā. Tas ir ap pušu un arī viņu pilsoņu interesēs, kas uh, vēlas eh, gūt labumu no ekonomiskās attīstības. Ja eh, būs lielāka labklājība, tad arī vara no arogance vairs nebūs iespējama. Šādām sabiedrībai ir nepieciešama visi pilsoņi, līdzdalība, Krievijas demonstrētāji. Eh, sēsdien Balotnais laukumā ir šādas prasības izvērzījuši un arī izteikšu prasību pēc izmaiņām. Paldies Belderkungam vārds un lūdzu ievērojiet minūtes ierobežoto laiku. Paldies priekšsēpēs kundze. Šis kliedziens par to, ka ir nepieciešams um, celt, um, būt modriem saistībā ar gripu Krievijā, tas mums, tas Krievijai neko nedēva. Desmitiem tūkstošu pilsoņi tik un tā izgāja ielās un visā valstī protestēja pret acīmredzamo vēlēšanu sagrozīšanu domas vēlēšanās 6. decembrī. Un tas bija pilnīgi acīm redzami, un tāpēc arī tika izslidināta šī, šī, šāda veida nepamatota veselības trauksme. Un jā, es vēlos jums norādīt pārstāvs kundzi, ka Eiropas Savienība ar savām konsultācijām Krievijā varbūt ir devusi Krievijai nepareiz signālu un ir to atbalstījusi. Un iekšpolitiskajā jautājumā vēl ir vēl viena aktualitāte saistībā ar Krievijas ārpolitiku. Kā jūs novērtējat iespēju, ka, ka Krievija tagad pozitīvi un konstruktīvi iesaistās kodola debatēs ar Irānu un jānorāda, ka Irānas kodola programma šajā laikā, kamēr Putinam un Medvedevam ir grūtības, var iziet ārpus kontrolas. Paldies, priekšsēdēs kundze. Šis samits, šai samitā ir jāplūko Eiropas Savienības un Krievijas attiecības. Jautājums ir, kā Krievija un Eiropas Savienība var savstarpēji būt noderīgas. Ir zināmas grūtības, bet šis samits var izv izvērsties ļoti pozitīvs. Krievija dalība Pasaules tirsniecības organizācijā būtu laba, lai pātrinātu partnerības nolīgumu noslēgšanu, un tas, protams, ir vajadzīgs. Tas nozīmē juridiskus instrumentus, investīcijas savstarpēju nostiprināšanu. Tas viss nāk tikai par labu, bet priekšsēdājas kundze, ja tā ir partnerība, tās pamatā ir jābūt īstām vērtībām. Un pareizi augstā pārstāv norādīja, ka demokrātija un civilās pilsoņu tiesības ir Krievijā ārkārtīgi būtisks Krievija ar domas vēlēšanām ir nodemonstrējusi, ka šeit tās, šīs vērtības un tiesības netiek ievērotas. Priekšētā kundze bija reģionu, kur vairāk nekā 100% vēlētāji balsoja par vienu konkrētu partiju, un tas nozīmē, ka tas ir pats sliktāk nekā vecajās komunismu dienās. Un fundamentālās tiesības Krievijā netiek ievērotas. Mēs nedrīkstam pieļaut tādas pašas traģēdijas, drāmas un necieņas izpausmes pret brīvām vēlēšanām. Un tās ir brie, pastāv arī briesmas, ka arī nākamās vēlēšanas, Krievijas prezidenta vēlēšanas varētu būt sagrozīts. Un es domāju, mums šeit jārunā skaidru valodu. valsts, kura augsti novērtē mieru, tai ir jāatzīst, ka vēlēšana balsošanas tiesības ir ļoti būtiskas. Paldies, Almens Rūtens kundzei, tagad Fleckensteina kungam divas minūtes. Priekšsēdz kundze, Lady Ashton, var tikai piekrist Almens Rūtens kundzes sacītēm par vēlēšanām. Un tādēļ mēs sirsnīgi lūdzam Krievijas prezidentam skaidri pasacīt, ka mēs vēlamies redzēt darbus no viņa, ne tikai vārdus. Un es piekrītu Svobodas kunga sacītam, ka ir jāsrīko lielu uzklausīšanu visam iesaistītām pusēm, tad, kad ESO būs eh, savu ziņojumu prezentējis, un tādēļ es domāju, ka arī ir pāragri prasīt vēlēšanu atkārtošanu. Kelam kungs, diemžēl, vairs nav zālē. Es labprāt būtu sacījis viņam, varbūt tā bija tūkojuma kļūda. Protestētāji Krievijā ir iespēja arī mums, tā viņš sacīja. Es domāju, ka tā tas nav. Tā nav iespēja mums, tā ir iespēja um, Krievijas tautai. Tādēļ, es domāju, mums vajadzētu būt piesardzīgiem no to, ko mēs sakam. Vēlēšanas ir svarīgs saruna temats galoņa sanāksmē, bet šī galoņa sanāksme arī var būt optimismu sanāksme. Divi punkti, kurus gribētu īsti pieminēt. Pirmkārt, pēc 18 gadu sarunām par PTO, iestāju PTO, kas ne tikai skaidri definē spēles noteikumus, bet arī var atvieglot jaunu nolīgumu ar mums kas atceltu vienpusējas tirdzniecības barjeras, kādas tās ir bijušas, cerams nākotnē un kas varētu mazināt uh, slogu, ko rada uh, Sibīrijas pārlidošanas tiesības. Otrs, ko gribu īsti pieminēt, vīzes un mobilitātes jautājums. Priecājamies, ka būs risinājums par robežu satiksmu ar Kaļiņingradu. Tas atvieglos dzīvi poļiem, bet arī Kaļiņingradas iedzīvotājiem kopīgie soļi, kurus ir plānots pieņemt. Cerams, ja puses izrādīs labu grību, ļaus mums tiešām bezvīzu režīmu sasniegt. Mēs runājam par modernizāciju, par cilvēktiesībām, par cil pilsoniskās sabiedrības izveidi. To visu mēs vēlamies, bet bez cilvēks, cilvēks savstarpējiem kontaktiem tas neizdosies. Zā, zilā kartīte pacēls Migaiska kungs, vai jūs uh, pieņemiet jautājumu? Nē. Eh, labi, nākamais runātājs pasaut kungs pusotru minūti. Priekšsēdus kundz, eh, godātā Lady Ashton. Runa ir par to, ka Putina kungs ir ne tikai nepārprotams antidemokrāts, bet arī augsta līmeņa antidemokrāts. Savas pirmās vēlēšanas viņš uzvarēja, neaizmirsīsim, un guva uh, varu eh, ar iznīcināšanas kāru pret Čečeniju. Un visā savā pilnvaru laikā, kā prezidents un premjērs, eh, viņš nav darījis neko citu. Kā Krievijas eh, daļējo demokratizāciju atkal pagriezt atpakaļ gan iekšēji, gan ārpolitikā. Medveķev kungs ir bijis tāda draudzīgāka seja, bet svētjos rakstos ir sacīts pēc jū, viņu Eh, augiem mums tos būs pazīt, un šādas augas, diemžēl, mēs šeit neredzam. Tādēļ es domāju, ka ir pamatot prasība, ka Krievijā ir jānotiek demokrātiskām vēlēšanām. Nav nekādas jēgas, ja mēs lūdzam to, kas ir manipulējis vēlēšanas, pārbaudīt pašam savu manipulāciju un atklāt to, tas nenotiks. Mēs dzirdam, jā, bet stabilitāte Krievijā ir galvenais. To mēs arī sacījām Ziemeļāfrikā, un pēc tam raudājām krokodiļa asaras par Mugu, Baraka kungu, Gaddafi kungu un citiem. Mūsu interesi ir tiešām e, e, stabilitāte Krievijā, bet tāda būs tikai tad, ja šajā valstī būs demokrātiska tiesība valsts, kāda to prasa pilsoņu tiesību un opozicionāri aizstāv un opozicionāri, kā to prasa Krievijas demonstrētāji par brīvības stabilitāti bez brīvības nav. E, šo mācību no vēstures mums beidzot darētu apgūt. Paldies, Pusel kungs, tagad vārds tiek dots Vikenīna kungam vienu minūte. Aštuns kundze ierobežotajā laikā, kas man ir, es vēlētos vērst jūs uzmanību diviem jautājumiem. Pirmkārt, vai mēs varētu izvērtēt vispārējus Krievijas divus aspektus, vai tas mums kaut ko dod, bet šoreiz ir vērts novērtēt un varbūt sniegt dažādas ieteikumus saistībā ar vēlēšanu problēmu Krievijā. Cerot, ka prezidenta vēlēšanas būs labāk sagatavotas, labāk pārvaldītas un būs godīgākas un brīvākas. Līdz ar kritiku ir jāatzīst, ka Par spīti valdošās partijas uzvarai Krievija mūsdienās ir mainījusies, un mums vajadzētu ar šo te kustību vienlaikus ne tikai vainot un kritizēt iestādes, bet arī panākt, ka tie, kas iestājas par demokrātiju Krievijā, izjūt mūsu atbalstu. Otrakārt, es vēlētos atzīmēt, ka Krievija var spēlēt būtisku lomu partneru attiecībās, kaimiņu attiecībās. Mēs visi esam ierobežoti konstruktīvās attiecībās, un līdz ar to es vēlētos, es domāju, ka Krievijai nevajadzētu cīnīties par ietekmi, bet dot savu ieguldījumu senu konfliktu risināšanā Transnistrā un Kalnu Karabahā. Paldies! Es dodu vārdu arī tiem, kas ir, teik, kas ir pieteikuši vārdu priekšsēdētājiem un pēc tam tā runās ar Andrigēnas kundzi. Paldies priekšsēdētājai. Vispirmām kārtām vēlos sveikt mūsu agrāko premjerministru, kurš klausās šīs diskusijās pārslēdz, kas nav iekļautas rezolūcijā, par ko balsos šonadēļ. Medveģiem Putina duets ir zaudējis valsts domas vēlēšanās. Viņi zaudēja vairākas vietas domē un patiesībā arī visas vēlēšanas. Vēlēšanu noteikumu pārkāpumi bija acīm redzami un uh, par tiem ziņoja gan neatkarīgie novērotāji, gan Krievijas novērotāji. Bija plaša balsu viltošana un tas norāda, ka brīvas vēlēšanas nav notikušas, jo Krievijas pilsoņu tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem ir ignorētas. Ir jāmin, ka Gorbačov kungs, pirmais un pēdējais padomjas savienības prezidents, ir aicinājis sarīkot jaunas vēlēšanas. Es domāju, ka mums ir tas jāņem vērā. Un cienītā augstās pārstāvs kundze rītdien runātāji tiek pārtraukta. Tabaidi kungs nākamais. arī Moskavā sacīja, e, būdams e, vēlēšana novērotājs, ka nebija e, godīga konkurence starp politiskām partijām, godīga sacensība, un ir bijis arī slikts vēlēšana likums, mediju brīvība ir traucētu, bet būtu liela kļūda prasība t, vēlēšana atkārtošana un ka mēs ar to varētu visu atrisināt. Mums ir tomēr skaidri jāpasaka, ka nākamās vēlēšanas, valsts prezidenta vēlēšanas, tās tām ir jātiek organizētām korekti un eh, caurspīdīgi Tomēr vienotā Krievija ir zaudējusi vairākumu valsts domē, un tas ir solis uz priekšu, jo viņam vairs nav konstitucionālā vairākuma. Opozīcija eksistē, iela demonstrācijas ir pierādījušas, ka Krievija mm, stāvot nav apmierināta ar eh, modernizācijas rezultātiem. Paldies Tabaidi kungam, vārds Vaigalt kungam. Paldies, priekšētāji Aštonas kundze. Pirmkārt, vēlos sveikt parlamentā ļoti cienījami viesi Mahairo Kasjāno, kurš ir ieradies pie mums un klausās mūsu diskusijā. Man šķiet, mums jāsaka paldies tādiem cilvēkiem kā Kasjāno kungam par izrādīto drosmi un jāatcerās par viņiem it īpaši tad, kad mēs runājam ar Krievijas valsts oficiālajiem pārstāvjiem. Jau agrāk mēs esam ļoti daudz runājuši ar Krievijas pārstāvjiem, un mēs neesam pietiekami daudz runājuši ar opozīciju. Es ceru, Eštons kundze, ka jūs informēsiet viņus, ka mēs sagaidām vairāk no viņiem par šiem jautājumiem, jo, piemēram, par Kalnu Karabahu arī Krievija varētu pozitīvi piedalīties. Paldies! Vārds tiek dots Tanokam. Priekšstādākums, tas, kā notika vēlēšanas Krievijā, skaidri parāda, ka Krievijas demokrātija pasliktinās izplatās krāpšana, cilvēki tiek aizskarti, iestādes apcietina mierīgus demonstrētājus, un tas ir būtībā Puķins nekaunīgi skatoties acīs saka, ka vēlēšanas esat bijušas godīgas un brīvības. Es ir neticam, ka na, citas partijas, piemēram, panas un citas, uh, nav varējuši neko izdarīt. Tas bija reģistrēts šajās vēlēšanās. Krievijai atgādina, ka tā ir Eiropas padomas dalība valsts un tā ir juridiski saistības nogarantēt brīvu un godīgu vēlēšanu procesu Krievijas valstī un, un valdībā ir bijuši gadi, kad ir bijuši ārkārtīgi būtiski krāpšanās gadījumi un gadījums, kad cilvēks izpauda nodokļu krāpšanos beigās nonāca cietumā. Paldies, Mercerkungs. Tātad mums ir 10 tūkstoši krievu, kas ir neapmierināti ar dzīvi. Un mēs nevaram tagad būvēt nekādas ilūzijas, ka protesta kustība nav iekustējusies. Tagad varbūt situācija mainīsies pavisam citādi. Politiski valdošie spēki un demonstrāti ir ļoti atšķirīgās domās par to, kas notiek. Un Puķins, protams, ir devis daudz, lai Krievija būtu stabila, un tas ir kaut ko devis arī Eiropas ekonomikai. Bet attiecībā uz Putinu un demokrātijas standartiem var teikt, ka Krievijā demokrātija vēl ir bērnu autiņos, un ka tā ir jācīnās ar uh, komunismu diktatūras mantojumu smagajām sekām. Ņemot vērā protestus, ir jau, jau mums jāstur pie tiem iz, uzmanīgi. Jautājums, kāds ir demokrātiskais potenciāls te visā, un to vajadzētu Eiropas Savienībai nākamajā samitā izmantot. Paldies, Melcer kungs, un tad mēs beidzam no šo uzstāšanos ar Sinklēras kundzes uzstāšanos. Paldies, priekšsētāji Aštons kundze. Man uz brīdi bija jāiziet no zāles iepriekšējo diskusiju laikā, lai atbildētu savam vēlētājiem. Un man žēl, ka jūs vēlties, lai mēs visu laiku esam klāt, bet jūs nesat pārāk populāri šeit, 23 deputāti tikai šeit. Lūdzu, neapvainojiet mani citādi, es arī vairs nenākšu uz klausīties. Un tas, ko jūs teicāt par Krieviju, kurā valde ir diezgan uh, smaga situācija, vai tas neparāda to, kāda ir ierobežojumi. Ja es raksturotu Krieviju kā lielu dusmīgu lāci, kuram mēs mēģinām iemācīt manieres, šīs vēlēšanas bija apkaunojums, tās būtu jāatkārto, jo tās neatbilst nekādiem demokrātijas standartiem, bet kas Krievijā par to ir zināms. Krievi sauc Eiropas Savienību par tādu pagaidu fenomenu. Varbūt viņiem taisnība. Vai nav patiesība tāda, ka jūs neko nevarat nemaz izdarīt? Mēs varam runāt, bet viņi darīs, cik vien gribēs, un tad mēs varam attīm redzam redzēt, cik ierobežot ir jūsu pilnvars. Singlērs kundz uzteikšanās debata noslēdzas, un tad mēs dodam vārdu Aštonas kundzei, kura varētu sniegt savus komentārus par dzirdētajām debatēm, Cienītā Katrīna, jums tiek dots vārds reakcijai. Paldies, priekšsēdē kungs. Vispirms es vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās šajās diskusijās un teikt, ka m, mm, tika jūsu viedokļi tiks, protams, atspoguļoti prezidentu sanāksmē. Mēs runāsim par vēlēšanām un mēs sekojam arī Magnītska lietai kas ir ļoti, kas raisa liels bažas. Jāatzīmē, ka arī ceturtdien sanāksmē mēs runāsim par pilsonisko sabiedrību fonu, forumā un par to, kādas ir attiecības mums ar Krieviju. Mēs vienmēr runājam par starptautiskajiem pienākumiem samitā. Es priecājos, ka Kažodovs arī šeit, ka, ka viņš ka viņš ir šeit šovakar un diskusijas ar Krieviju ir virkni jautājumu, kas parādās atkal un atkal. Grūzija ir viens no tiem par politikas jautājumiem. Ir jāatzīmē arī dažādi svarīgi jautājumi, piemēram, Krievijas attiecības ar Irānu. Jautājums, kā mēs varam tikt uz priekšu Krievija ir E3 plus 3 dalība valsts līdzēja un tā darbojas ļoti konstruktīvi un ir paudu savu izpratni par to, ka ir nepieciešams nepieļaut, lai Irāna iegādājas kodoli ieroģis. Kad mēs runājam par kopējo kaimiņu, at, kopīgiem kaimiņu attiecībām, mēs runājam par Pārņestru un Kalnu Karabahu Un, kā jau norādīja, ir svarīgi šeit panākt progresu. Bija arī uztraukusies par, sas, par spriedzi Azerbaidžānā un Armēnijā. Krievija varētu ar Minskas grupas palīdzību samazināt šo spriedzi. Mēs Krievijai parādīsim, kam mēs uztveram demokrātiju nopietni, un tas ir svarīgi. Un par pēdējo komentāru Es nejūtos, nevēlos nevienu aizskart un nejūtos aizskart arī pati. Paldies, Aštonas kundze, un mums ir seši priekšlikumi rezolūcijām, un viena no zaļo grupas, viena no sociāldemokrātiem, cita no liberāliem kolēģiem, konservatoriem un reformistiem.